prezentāciju. Vispirmkārtām es došu vārdu Sančesam Presēdo kungam, kas ir izstrādājis šo jautājumu. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārtām es vēlētos uh, izteikt savu gantarījumu par to, ka es vāru uzdot šo jautājumu par valsts atbalsta modernizāciju. Uh, un es to daru saskaņā ar ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājas vārdā, un tā kā mūsu komiteja to izstrādāja. Es vēlētos pateikties komisijai par to, ka tā šodien ir ieradusies, lai atbildētu uz jautājumu, un tiešām man ir ļoti žēl, ka um, Hoakins Almunija nevarēja ierasties, lai atbildētu. Tad, kad mēs runājām par um, uh, priekšlikumiem, ko komisija sagatavoja pār divām regulām uh, valsts atbalsta modernizācijas programmas īstenošanai, tad jāatzīst, ka šīs regulas ir ārkārtīgi svarīgas vienotā tirgus uh, projektā. Valsts atbalsts var palīdzēt atveseļot uh, Eh, vienoto tirgu un aizsargāt sabiedrības intereses, vienlaicīgi nekropļojot tirgu un nekropļojot konkurenci. Un tas ir ļoti vajadzīgs. Grūtos laikos, tīpaši tad, kad notiek fiskālā konsolidācija un ekonomika ir ļoti vāja, uh, tad tiešām ir būtiski pārliecināties par to, kā notiek valsts naudas tērēšana, jo, ja tas tiek darīts gudrā veidā ar valsts atbalsta instrumentiem, tad tādā veidā tiek aizsargātas nodokļu maksātāju intereses un tiek arī atbalstītas sabiedrības intereses. Un uh, tas arī nerada pārāk lielu birokrātisko slogu. Komisija pilnīgi pareizi izdarīja, ka tā ierosināja grozījumu procedūras regulā, īpaši pievēršoties tiem noteikumiem, kas varētu sakropļot konkurenci. Jo īpaši te ir jāpievērš uzmanība pierobežu zonām un, uh, prū, un arī mm, mm, reģionālajai situācijai, jo tur šī konkurēšana ir, konkurētspēja ir īpaši svarīga. Protams, visi šie soļi ir uzslavs cienīgi, taču tas nav nekas jauns. Un tāpēc eh, es, tā kā šogad mums ir šī pirmā plenāra sesija, es vēlētos pateikties komisijai, novēlēt visu to labāku, ko taču gribu arī teikt, ka ir nepieciešams uzlabot sistēmu. Eiropas revīzijas palāta 2011. gada decembrī jau aicināja uzlabot valsts atbalsta kontrole. Komisija pārliecinājies par to, ka 40% no pārbaudītajiem gadījumiem ir kaut kādi trūkumi. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams strādāt vairākos virzienos. Vispirmām kārtām mums ir nepieciešama lielāka konsultēšanās ex ante, tā lai noteikumi tiktu piemēroti bez atkāpēm. Un pēc tam ir jāveic um, uzraudzība lai izsakotu, kas notiek tālāk. Protams, ka valsts atbalstam ir gan ekonomiska, gan politiska nozīme. Un te jau ir arī runa par uh, politiskās vāras realizāciju. Nu, un mēs arī nevaram nepieminēt to, ka komisija kā juridisko pamatu savam ierosinājumam par uh, atbalsta programmu modernizāciju ir izmantojusi līguma par Eiropas Savienības darbības 109. pāntu, kas pārēc tikai apspriešanos ar parlamentu, nevis koplē procedūras izmantošanu. Bet komisijai nevajadzētu aizmirst, ka komisija ka parlaments, es atvainojos, ir komisijas leģitimitātes avots. Tāpēc man ir šāds jautājums komisijai. Eh, vai komisija ņems vērā parlamenta atzinums attiecībā uz šiem priekšlikumiem? Un otrs jautājums, ja eh, komisija līguma izmaiņām piekrīt, Vai tad koplēmums procedūra neizmantošana šajā jomā nebūtu jāpārskat, lai saskaņot šo jautājumu ar citiem ekonomikas regulējuma aspektiem? Paldies Presēdo kungam un tagad uh, komisijas vārdā Kālas kungam došu vārdu. Uh, godātie lo, uh, parlamenta locekļi. Komisija ļoti priecājās par parlamenta interesi par šo jautājumu un abos komisijas priekšlikumos par mm, re, grozījumiem regulās. Komisija norāda, ka tā ir gatava dialogam ar Eiropas eh, parlamentu un parlamenta pienesums debašu laikā ko organizēja Ekon komiteja 2012. gada septembrī. bija ļoti noderīgi. Tas pats attiecās arī uz debatēm, ko šī pati komisija organizēja 2012. gada septembrī. Uh, Un es arī nevarētu teikt, ka tikai komisija ir strādājusi, tāpat ir strādājusi arī padome un parlaments. Un tāpat arī pietiekami laicīgi grozījuma priekšlikumi tika iesniegti parlamentam izskatīšanai. Bet kas attiecās uz jauno Eiropas Savienības līgumu, tad Te ir paredzēts piemērot 107 un 108 pāntu par valsts atbalstu. Komisija ņems vērā parlamenta lūgumu pārskatīt līgumu un šajā sakarā e, e, e, piemērot koplēmumu procedūru, taču tas pārsniedz līgumā ierakstīto. Komisija, protams, turpinās informēt parlamentu par to, kas notiek šajās iniciatīvās, un arī apspriedīsies ar parlamentu šajā kontekstā. Komisija ar nepacietību gaida, lai parlaments ieceļ referentus un sniedz savu atzinumu. Komisijas dienesti ir pieejami lai apspriestu visus nepieciešamos jautājumus un sniegtu vajadzīgos paskaidrojumus. Paldies! You, Paldies komisāra kungam un tagad tāds paties vārdā Hokmarka kungs. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, paldies referentam un komisijai. Mums um, jāatceras, ka ar valsts palīdzību mēs uh, riskējam kaut ko sagrozīt uh, konkurētspējas uh, sistēmā, trauc, riskējam traucēt arī jauniem tirgus dalībniekiem, apdraudam iekšējā tirgus integrāciju. Tāpēc mums ir tik stingri noteikumi valsts palīdzības sniegšanai. Tas ir svarīgi runājot par valsts atbalstu modernizāciju. Jāsamazina palīdzības uh, Uh, apjoms, bet jāpadara šis, šī palīdzība efektīvāka, jo ar atbalstu mēs uh, graujam uh, publisko finanšu stabilitāti. Tāpēc, kā teikts, jāsamazina atbalsta apjomi. Mēs nedrīkstam atbalstīt konkrēt dažādus uzņēmumus. Drīzāk vajadzētu atbalstīt dažādu tehne, tehnoloģiju apvienošanu sevišķās nozarēs. Un komisijas funkcija ir noteikti, kā varam samazināt atbalsta apjomu un panākt, lai šis atbalsts, kas tomēr tiek sniegts, tiktu uh, labi mērķēts, lai tas veicinātu investīcijas un jaunu tehnoloģiju attīstību. Paldies Hokmārta kungam, un tagad Koferātī kungs uh, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies priekšsēdētājas kundze. Komisāra kungs, es domāju, jūs tieši tā kā mēs vēlaties strādāt situācijā, kurā valsts atbalsts nemaz nebūs vajadzīgs. Bet tā ir ideāla aina. Mēs no tās esam diezgan tālu. Šobrīd mums eh, ir jāharmonizē produktīvie sektori. Eh, dažādās ekonomikas nozerēs mums jāturpina šīs politikas īstenošana. Bet ņemot vērā šodienas sarežģīto krīzes situāciju, kas skar visas valstis, pieaug risks sniegt pārmērīgu valsts atbalstu. Valsts atbalsts uh, tiek sniegts uh, nemērķtiecīgā veidā, un tas sagroza konkrētu spēju un tirgus dinamiku. Komisijas priekšlikums tagad uh, runā par modernizāciju, bet mums jāsaprot, kas ar to ir domāts. Es domāju, šī ir arī laika problēma. Ja atbalsts netiek attiecīgi koordinēts, tās uh, nav vairs uh, efektīvs un uh, neļauj panākt nepieciešamu caurskatāmību un kontroli. Uh, Līdz ar to mums e, jāizvairās no ļaunprātīgas izmantošanas e, valsts atbalsta sniegšanas jomā. Tas nozīmē, ka tiek sniegts, sniegts atbalsts kaut kam, par ko nevienam īsti nav izpratnes. Līdz ar to atslēgas vārds šeit ir kontrole valsts atbalsta sniegšanai Kā teica komisārs, tam nepieciešami konkrēti kriteriji, kas labi darbosies praksē, nu, kas um, tiks apstiprināti un pieņemti. Turklāt ir nepieciešams institucionāls ietvars sadarbībam starp visām trim iestādēm - komisiju, padomu un parlamentu. Parlamentam šeit nevar būt margināla loma. Jūs teicāt, komisāra kungs, jūs vēlaties ņemt vērā parlamenta vēlmes un informēt parlamentu. Bet ja mums uh, nav nozīmes, ja mūsu balsi neuzklausa pie šī atbalsta sniegšanas, uh, tas mums daudz ko nelīdzēs. Mēs vēlamies uzlabot kvalitatīvi procedūru, un mēs varēsim to izdarīt tikai attiecīgi iesaistot parlamentu. Paldies! Un uh, Alde vārdām kolēģa Sofija Intfelda. Paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Es, diemžēl, jūtos nērti lasot šo priekšlikumu. Daži kolēģi jau uzsvēra atsevišķus aspektus. Hekmarka kungs, Sančes Presēdo kungs runāja par mērķtiecīgo atbalstu, kas pats par sevi ļoti labs aspekts, bet kopumā man šķiet, ka šajā priekšlikumā mēs runājam par to, kā atvieglot atbalstu sniegšanu no vienas puses un uh, kā padarīt sarežģītāku šī atbalsta sniegšanas apstrīdēšanu no otras puses. Kā, teiksim, pierādīt, ka daži uzņēmumi gūst uh, negodīgu, uh, negodīgas priekšrocības saņemot šo atbalstu. Jā, laiki ir grūti, mums dažreiz ir jāiejaucas valstī, dažreiz ir jāiejaucas, bet valsts atbalsts, un nu, es tam piekrītu, kļūst par kaut ko struktūrālu, par uh, valsts uh, izdevumu regulāro sastāvdaļu, un tā nevar būt mūsu ideja. Mēs vēlamies, lai šis pasākums paliek ārkārtas pasākums. Es domāju, ka 40% no atbalsta, kas uh, tiek sniegts izmantojot uh, ārkārtas režīmu var būt uh, neattaisnots atbalsts. Kā mēs, var, mēs varam aizstāvēt šo sistēmu, nenoskaidrojot šo jautājumu iepriekš? Un tiešām ir pienācis laiks uh, komisijai apvienot spēkus ar parlamentu un jāiesaista parlaments. Tā jākļūst par parlamenta kompetenci. Paldies, Intveldes kundze, un tagad Andrēs Švāp. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es daļai piekrītu tam, kas izskanēja. Pat jā, viceprezidents, uh, vicepriekšsādātājs Almūnijā šodien nevarēja ierasties. Es um, uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti cieši sasaistīts ar iekšējo tirgu un pēc būtības ir pareizs. Protams, mums jākoncentrējas uz uh, svarīgākiem aspektiem, bet kritikam, kritiku var atspēkot, arī to kritiku, ko minēja kolēģe Intvelda. Bet tas jādara komisijai. Un ja komisija to labi izdarīs, šim priekšlikumam tiešām ir liela jēga. Turklāt um, komisija šeit vēlas uh, mazāk koncentrēties uz eksāntu kontroli un vairāk koncentrēties uz uh, eksposta kontroli, lai kontrolētu īstenošanu, kas notiek valsts iestādēs. Un, lai to panāktu, ir nepieciešama sadarbība starp komisiju un valstu iestādēm. Komisija runā arī par to, ka vēlas uh, ierobežoties ar Nacionālo iestāžu sniegto informāciju. Uh, bet um, es nezinu, vai komisijas resursi ir pietiekami plaši, vai tiecīgs ģenerāldirektorāts uh, var tikt galā ar šo darba slodzi. Un es atgādinu jums, ka šī ziņojumā ir izgaismoti aspekti, eh, kas atvieglo reģionālo un vietējo iestāžu manevrēt spēju, bet tajā mums noteikti jāieskatās dziļāk. Paldies Švaba kungam, un tagad brīvais mikrofons, un uh, sāks kolēģe Galpelš. Paldies priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka mums uh, ir jāmodernizē valsts atbalsta sniegšana, jāpadara valsts uh, atbalsts uh, par jāpadara tātad šis atbalsts kvalitatīvāks, un um, tieši šajā reformēšanā slēpjas vislielākais izaicinājums. Es uh, piekrītu ekon komitejas atzinumam, uh, parlamentam jāpiešķir attiecīgas kompetences, jāizskata vēlreiz, eh, kāpēc nav spēkā koplāmuma procedūra. Mums eh, jāveic attiecīgi koordinācija ar ekonomikas eh, politikas iestādēm. Šī brīža kontrole nav pietiekami dziļa, jo vēlamies vairāk izaugsmes. Un uh, labāk kontrolēt publiskos izdevumus sadarbībā ar parlamentu ir izšķiroša. Paldies, Pelš kundze, un tagad tikau kungs, kundze. Paldies. 107. LSD pantā runa ir par padomas uh, lēmumiem, kas tiek pieņemti pēc komisijas uh, priekšlikuma iesniegšanas. Mm, bet uh, saskaņā ar to 2008. gadā komisija izvirzīja priekšlikumu par valsts atbalsta modernizāciju, pie um, kura padome strādā, bet šajās diskusijās ir jāiesaista parlaments ja, piemēram, valsts atbalsta aptvērums tiks paplašināts un blakus eksante kontrolē tur parādīsies papildu pasākumi dalībvalstīm, tas viss būs jāīsteno. Es uzskatu, ka šī procedūra būtu jāvienkāršo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nav nekādu šaubu par to, ka likumdošana ir jāpielāgo ikdienas dzīvei, un no šī viedokļa ņemot komisijas iniciatīva ir pieņemama, taču joprojām neskaidrs paliek juridiskais pamats. Tad, kad e, nāk, komisija nāk klajā ar šo jauno uh, priekšlikumu, tad parlaments netiek ņemts vērā. Jo te, tad, kad mēs runājam par grozījumiem procedūras regulā 659 šķērsvīt 1999, tas attiecās uz to, kā komisija veiks kontroli pār ievēlētu valsts un pašvaldību iestāžu pieņemtiem lēmumiem. Un tādēļ ir uh, nepieciešams, lai parlaments nākotnē tiktu iesaistīts eh, koplēmuma procedūrā? És a fontos kérdés. Olyan be... Banki kungs tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jātājums ir ļoti svarīgs. Mēs runājam par eh, palīdzību, kas eh, veicina uzņēmumu attīstību, kas uh, pieļauj papildu investīcijas, kas eh, ir mm, svarīga īpaši mazajām valstīm. Un tāpēc ļoti būtiski panākt parlamenta ietekmi, lielāku parlamenta ietekmi nekā šobrīd. Šobrīd parlamentam ir tikai konsultatīvā joma, bet šim mehānismam ir arī politiskā ietekme un komisija jāieklausās parlamenta pozīcijām. Valsts atbalsts uh, var radīt darba vietas, var uzlabot dzīves standārtu, var atdzīvināt ekonomiku un radīt labāku līdzsvaru starp atsevišķu valstu ekonomiku. Paldies, um, Bankai kungam, un tagad dosim vārdu komisāram Kalas. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamentu locekļi, liels paldies par jūsu komentāriem. Nav nekādu šaubu par to, ka valsts atbalsta jautājumi ir lieli un ļoti nozīmīgi, un tie ir eh, Eiropas komisijas darba kārtībā, un mēs esam gatavi apspriest visus priekšlikumus, kas attiecās uz valsts atbalstu. Un eh, mm, komisijas loma ir vienkārši turēt rokas pulsu un kontrolēt situāciju. Un mēs nevaram pieļaut, ka valsts atbalsts skropļo konkurenci, taču dzīve turpinās, laiki mainās, un arī likumi mainās, noteikumi mainās, arī ekonomika mainās. Uh, un tāpēc mums ir nepieciešams noteikums padarīt modernākus un caurskatāmākus. Tas ir viens no galvenajiem Eiropas komisijas mērķiem, kas attiecās uz juridisko pamatu. Tad, protams, eh, pie tā ir strādājuši visi Eiropas komisijas dienas Tibetē es varu jums garantēt tikai to, ka Eiropas parlamenta komentāri komisijai ir ļoti būtiski un mēs tos ņemam vērā. Paldies! Godātie kolēģi, gribu jums paziņot ka saņēma vēl vienu rezolūcijas priekšlikumu šīm debatēm, par kurām arī rīt būs pulksten 12. balsojums. Tagad ir mutisks jautājums komisijai par not